Sākšu ar paziņojumu. Un paziņojums ir šāds. Saskaņā ar 166. E, punktu reglamentā priekšsēdētājs ir izlēms uzlikt sodu de Graf kungam par viņa uzvedību 28. oktobra sanāksmē balsošanas laikā. Un tādējādi tiks atņemta viņam eh, dienas nauda piecu dienu apmērā. Lēmums ir paziņots attiecīgajam kolēģim. Okay. Now I will... Tagad pāriešu uz Rumāņu valodu.